diskusiju par ziņojumu par lūgumrakstu komitejas darbību. Mūsu nākamais darba kārtības punkts ir vienas minūtes runas, un tā kā es redzu Lambrinīdis kungu, es došu viņam vārdu. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη O, nākamais punkts darba kārtībā ir viens minūtes runas. Un mums ir pieteikušies 36 runātāji. Mēs varēsim visus uzklausīt, tomēr es būšu ļoti strikts attiecībā uz laiku. Jūs zinat, ka viena minūte angliski ir eh, one minute, ir viena minūte. Uh, Jūs uh, redzat, ka Kumučakus, Kumučakus kungs uh, viena minūte dod vārdu. Uh, Kirija Bašesku. Tā tad, uh, Basesko kundze, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Vispirms es vēlētos izteikt līdzjūtību uh, tiem, kas uh, ir cietuši Rumānijā notikušajās no, plūdos. Mēs uh, dzirdam, ka ir vairāk nekā 23 tūkstoši bojā gājušie, tūkstošiem ir uh, evakuēti, daudzas apdzīvotās vietas ir uh, zem ūdens, 9 tūkstoši dzīvokļu ir iznīcināts hektāriem uh, zemes um, un uh, daudzas ielas ir bijušas, uh, ceļi ir pār, bijušas pārplutināti, boja, uh, kaitai, zaudējumi pieauga ar katru dienu. Galecas pilsētas aizsardzība uh, pašlaik ir vislielākā prioritāte, un ja šis uh, dambis uh, lūzīs, plīsīs, tad mēs piedzīvosim īstu katastrofu. Cietīs ne tikai lielāki uzņēmumi, bet arī ievērojams skaits iedzīvotāji. Rumānijas varas iestādes ir um, izteikušas priekšlikumu līdz 15. jūlijam sniegt palīdzību tā, lai līdz 15. jūlijam, no, eh, jā, liels paldies, eh, Svensona kungs, viena minūte. Svensson yes. Vai Svensona kungs klāt, jā. Eh, liels paldies, priekšsādātāji. Mēs um, visu laiku dzirdam par to, ka, uh, tiek, um, ka ir nepieciešams ekonomēt līdzekļus un um, likvidēt parādus, atmaksāt parādus, ko mēs esam sakrājuši. Mēs saprotam, ka par to tik daudz tiek runāts, bet ir tik daudz cilvēku, kur, kur nekas uh, vairs nevar tikt saīsināts, viņiem nekādu līdzekļu nekad nav bijis. Mēs redzam, ka um, mūsu daudz pilsoņu dzīvo nabadzībā un uh, drīz. Uh, te, TV kameras tiks izslēgts, kad eh, Dienvidāfrikas tēma būs galā. Mums uh, vajadzētu pievērst uzmanību arī valstīm uz uh, dienvidiem no Sahāras. Mums uh, būtu jā, vi, jāpalīdz viņiem viņu. Mm, Eh, dzīvē, jo viņi cieši no bāda un uh, trūkuma. Mums uh, būtu nepieciešams nodrošināt, lai uh, uzņēmēji uh, iesaistītos līdz šim uh, attīstības palīdzībā vairāk nekā tas līdz šim ir bijis. Idalgo kungs, viena minūte. Saramago. Šeit brīvības fórumā es gribu izteikt cieņu un dot godu rakstniekam Saramago. Uh, Oviedo vajadzētu um, būt uh, Eiropas kultūras galvaspilsētāji 2016. gadā. Saramago vienmēr pretojās karam, viņš aizstāvēja dižus lietas, kā piemēram Rietum-Sahāras uh, jautājumā. Viņš izteicās arī pret Kubas, Kubā pastāvošo režīmu. Saramago bija dišrakstnieks. rakstnieks Un viņš eh, ne, nav mīlis. Ikirija kopā ģena lepto. Bet lūdzu, ievērojiet vienu minūti. Uh, Liels paldies! Turcija ir kandidāta valsts, un tā ir jā, jāņem vērā Eiropas uh, vērtības, kā tas ir noteikts līgumos, saka Kopas kundze. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka Turcija ir apņēmusies būt laba kaimiņa valsts, kā to vairāk kārt līdz šim ir prasījis parlaments un padome. Tomēr mēs nevaram palikt tikai pie vārdiem. Turcija atkal ir sarīkojis provokāciju un proti uh, Grieķijas uh, iekšzemē. Turcijas kuģis e, iepeldēja Grieķijas e, iekšējos ūdeņos samus rakītuvumā, neinformējot par to Grieķiju. Uzlabot uh, divpusējās attiecības uh, Grieķijai ir svarīgi, uh, ir svarīgi gan Grieķijai, gan Turcijai, un pēdējā laikā runāja par to, ka Grieķijas-Turcijas attiecībās veidojas jauns uh, klimats. Tomēr, ja mēs redzam, ka tiek pārkāpta suverenitāte, teritoriālie ūdeņi, tad uh, šie, šīs apņemšanās uh, izkūp vējā. Es gribēju izmantot šo iespēju, lai lūgtu dot Ankarai uh, stingru signālu par notikumiem šajā saist, saistībā. Karenbakas kundze vienu, Kadenbakas kundze vienu minūte. Uh, viens no lielākajiem medicīnas progresa uh, panākumiem ir eh, vakcinācija. Vakcinācijas programmas bērniem ir Eiropas panākumu stāsts slimības, kas vēl pēdējos gadsimtos eh, bērniem laupīja veselību un reizēm arī dzīvību, ir gandrīz iznīcinātas it kā. Eh, mēs redzam tomēr, ka pašlaik sam mazinās sabiedriskā izpratne par vakcinācijas nepieciešamību, un uh, tam ir arī savi trūkumi pašreizēji imunizācijas eh, rādītāji eh, pašlaik nav pietiekami, ja mm, bērni tiek eh, vakcinēti pret lipīgām slimībām, tad tas nāk par labu viņiem, bet arī citiem cilvēkiem vienlaicīgi. Um, vakcīnas ir domāts ne tikai konkrēts personas, bet arī visas sabiedrības aizsardzībai. Mums ir nepieciešams uh, popularizēt vakci vakcinācijas uh, nozīmi un uh, būtu jāņem vērā uh, tas, ka mūsu veselību budžeti tiek aizvien vairāk noslogoti. Tam būtu jākļūst par vienu no mūsu galvenajām problēmām. Lielas paldies! Lepto! Galaherkungs! Priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs vēlētos uh, izteikt atbalstu kolēģei Maginas skundzei. Es vēlētos arī aicināt apvienotās karalists jautā, uh, valdību steidzam pievērsties uh, šim te minētajam jautājumam. Es gadiem ilgi sazinos attiecīgi ar pārstāvjiem savī valstī un ir izvei, būtu jāizveido pagaidu komiteja, kas uh, eh, izskatītu mūsu perspektīvas uh, eh, nākotnei. Mums ir jācenšas panākt spēcīgu lauksaimniecības budžetu nākamajam periodam. Mums ir jāpatur prātā tas, ka uh, lauksaimniecības eh, budžets ir tikai 0,5% no Eiropas Savienības kopējā budžeta. Mums ir jāparedz tas, ka Eiropas Savienības budžets ir pienācīgi pielāgots, lai sasniegtu mūsu mēģus, proti nodrošināt pienācīgu uzturu, veidot jaunas darba vietas un attīstīt ekonomiski atpalikušākos reģionus. Paldies! Paldies un tagad vārds Manesku. Mulțumesc, domnule președinte. După... Paldies, priekšstādātāji. Kā jūs jau zināt, Rumānija vairāk nekā nedēļa cīnās ar plūdiem, kas ir noveduši pie 23 nāvis gadījumiem un uh, ir iznīcināts daudz mājas. Šajos apstākļos Rumānija ir nepieciešams uh, finansējums no solidaritātes uh, fonda. Īpaši tāpēc, ka Bukarestē valdība nav spējīga vadīt uh, šo krīzes situāciju un izdarīt secinājumus. Es vēlējos priekšsādātāji aicināt jūs un Eiropas komisiju lai mēs mēģinātu palīdzēt tiem, kas pašlaik cieši visvairāk. Tāpēc es lūdzu Eiropas parlamentu, lai eh, solidaritātes fonds, solidaritātes fonds tiktu atbalstīts arī nākotnē, lai mēs tajā paredzētu ievērojams summas dabas katastrofās cietušajiem. Mums ir nepieciešama jūsu palīdzība priekšstādātājiem. Eh, liels paldies, Flasaka kungs, vienu minūtu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eiropas eh, Savienības eh, jeb trans Eiropas eh, tīklam ir nepieciešams atbalsts. Tas bija, nepie... tu bija jāizmanto jau, jāizveido jau 2006. gadā, bet tas nenotika, un tagad ir jāizveido 2012. gadā. Mums ir jāsaprot, ka šis projekts iet uh, caur dabas aizsardzības uh, parku, un šis uh, projekts ir saņēmis Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Tāpat ir paredzēts arī līdzfinansējums, kurus sniegs gan Eiropas Savienība, gan Čehija. Bet Eiropas komisija šā gada martā paziņoja, Eh, Čehijas transporta ministrijai, ka projekta izvērtēšana ir tikusi apturēta un eh, šis projekts uz četriem mēnešiem tika atlikts. Mēs nevaram tam piekrist, jo sabiedrība nevar tam piekrist. Eh, pilsoņiem ir nepieciešami labi ceļi, un es vēlētos ko, skaidru komisijas atbild šajā jautājumā. Paldies! Tusas kungs, saskaņā ar Eirostat datiem uh, eksponenciāli pieaug bezdarbs visās Eiropas Savienības valstīs, uh, kur tiek pieņemti pretautiski lēmumi. Dažos gadījumos uh, Mums jau, ir, nu, mums jau tagad ir 23 miljoni bezdarbnieku, tas ir daudz vairāk nekā 2009. gadā Grieķijā. Mums ir vairāk nekā 15% bezdarbs un 23% jauniešu vidū. Un valdība runā par vienošanos, kas panākta ar starptautiskajām finanšu institūcijām, un lemj apturēt, svītrot praktiski zināmas eh, vienošanās un līgumus, kas ir bijuši noslēgti ar pilsoņiem. Eh, bērnu darbs, jauniešu apmācība un vispārējā, tiek skarta, un vispārējā gadījumā tā ir pretautiska politika, uh, Eh, kas tiek īstenota Eiropas Savienībā un ko pavada arī apmelojumi un nepietiekama nu, nenovērtēšana attiecībā uz cīņu pret kapitālismu. Tas viss tikai tāpēc, lai nāktu par labu lielajiem monopoliem, un tā ir cīņa pret tautu un absolūti nepieciešams cīnīties pret šādu situāciju, lai mēs izlabotu esošo situāciju. Paldies Tusas kungam. Nākamais runātājs. Angurakis kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības valdības šobrīd nāk klajā ar dažādiem pasākumiem, kas ir vērsti pret cilvēkiem, pret strādniekiem, un šie pasākumi ir ārkārtīgi sarežģīti. Es vēlos teikt, ka būtu nepieciešams izvairīties no komunistiskā režīma kriminalizācijas un vēlos arī iestāties pret to, kas šobrīd notiek Ungārijā. Ir tā, ka uh, Moldovā un Krievijā ir ļoti daudz ierobežojumi bijušiem komunistiem vēlos arī teikt, ka ir ārkārtīgi nepareizi, ka tiek negatīvi runāts par to, ka komunisms bijis ļoti smags režīms, tikpat smags kā nacisms. Manuprāt, ļoti ir svarīgi, lai cilvēki vairs necīnītos ar šo ārkārtīgi sarežģīto situāciju, viņiem tā jau ir smagi. Man šķiet, ka tagad jau cilvēki cieš, un viņi skaidri saprot, ka vienīgā iespēja kaut ko darīt lietas labā ir skaidri cīnīties. Liels paldies, Lūdzu, Morganti, kungs. Jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Šodien gribu runāt par ANO konvenciju. Par individu tiesībām, kas saskarās ar grūtībām. Manuprāt, šī konvencija ir ārkārtīgi svarīga visā pasaulē, pilsoniskās sabiedrības attīstībā. Pagājušajā gadā novembrī padome pieņēma lēmumu par to, ka ir jāpievienojas šādai konvencijai, taču lielāka daļa dalība valsts to neatbalsta, jo ir dažas valsts, kas joprojām nav pievienojušas ētikas kodeksam. Man rodas sajūta, ka demokrātiskās institūcijas dažās dalību valstīs, kas gribētu parakstīt invalīdtiesību konvenciju un papildu protokolu, ja šīs valsts gribētu to darīt, tad tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Eiropas Savienība gribētu kļūt par svarīgu valsti pasaulē, tad ir jādara viss, lai arī invalīdiem būtu pilnīgi adekvātas tiesības. Salavrākos kungs, vienu minūtu. Priekšsēdētāji. Turcijas premjerministrs nopublicējis savu stratēģiju grieķu tulkojumā un tur teica, ka Turcija ir viņu, ir reģionālā vāra, kas interesējas par Kipru Balkānu valstīm un pa Ķīnu. Par Kīpru, kas ir 272. lapusē, tur ir runāts par to, ka Kīprai ir ģeostrateģiskā nozīme neatkarībā no tā, kas par cilvēkiem tur dzīvo un kāda viņiem ir reliģija. šajā stratēģijas grāmatā ir teikts, ka ir arī interesi par tādām salām kā Kuba. Nē, protams, viņi neplāno iebraukt Kubā, bet interese ir. Bet tā ir interese par citām salām, kur savukārt viņi varētu kaut ko darīt. Ir pieminēts arī dažādas teritorijas, kur būtu pēc viņu ieskatiem nepieciešams atkarot, bet, manuprāt, mums skaidri jāpasaka Turcija, ka šāda rīcība nav pieļaujama. Obermaira kungs. Priekšsēdētāji. Spānija, lai visiem notālot, ka krīzes nav, viņi ir sākuši jaunu, uh, atvēruši jaunu lapusi attiecībās. Manuprāt, joprojām ir jārunā tādiem jautājumiem, kā Armēnija, Kīpra, cilvēktiesība pārkāpumi un arī tas, ka tiek nogalināti katoļu mācītāji. Eiropas Savienība, ja tā izrādīs lielāku interesi un vēlme darboties, tad būs iespējams diezgan ātri risinājums rast. Un mēs varam redzēt, ka Ankara bieži vien saka, ka viņi ļoti gribētu iestāties, te pašā laikā neplāno pildīt iestāšanas kritērijus. Nu tad viņi visu laiku saka, ka viņi ar lielāko prieku iestātos, taču jāuzdod jautājums, kāpēc iestāšanās process norit šādā veidā. Lūdzu, nākamais runātājs vienu minūtu. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Šodien es šeit runāju, lai paustu nožēlu par to, ka, lai arī mēs dzīvojam 21. gadsimtā, runājot par preses brīvību, joprojām ir atsevišķas dalība valsts, kas atrodas Spāņu inkvizīcijas līmenī. Es nesaprotu, kā tāda pamatiesība, kā izteiksmes brīvība, preses brīvība tiek, netiek cienīta, jo projām ir atsevišķas valdības, kas neievēro šo pamatbrīvību uzskata, ka šāda presa un izteiksmes brīvīgi ietekmē nacionālo drošību. Es uzskatu, ka presēm plašsaziņas līdzekļiem ir jāinformē sabiedrība par jebkādu informācijas elementu, un ja vien netiek izpausti kaut kādi konfidencionāli elementi, mēs nekādā veidā nevaram apgalvot, ka presa ietekmē drošību valstī bet eh, atsevišķās valstīs ir centieni cenzēt, kā arī slēgt atsevišķus laikrakstus. Es eh, runāju mm, par tādu valsti, kur valdība ir, ir vienīgā, kas sniedz informāciju, un tas nav pieņemams. Eh, Komocakas kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pagājušā nedēļa Čezmei kuģis no Turcijas tas ir zinātnisks kuģis, bez Grieķijas atļaujas veica pētījumus jūrā jūras teritorijā, kas pieder Grieķijai. Tas izraisīja ļoti lielu diplomātisku reakciju no Grieķijas, un tas kārtējo reizi parāda, ka mūsu uh, valdības starpā eksistē saspīlēts attiecības, un kāpēc ir šīs grūtības? Tāpēc, ka Turcija nav parakstījusi mm, ANO jūras tiesību konvenciju. Jūras eh, tiesību konvencija, ANO konvencija ir um, tāda konvencija, kurai kur pievienojušās ļoti daudz valsts, visas Eiropas Savienības valsts, arī kandidātu valsts, bet Turcija to nav parakstījusi. Un mums šo jūras tiesību konvenciju būtu jāliek kā neatņēmumu Eiropas akī sastāvdaļu, un mm, ja viņi grib iestāties Eiropas Savienībā Turcija, tad ir noteikti jāpievienojas Anklos konvencija. Un tas ir neatņēmums nosacījums. Ja Turcija to neizpildīs, tad tas noteikti negatīvi ietekmēs visas tālākās sarunu kārtas un nianses, ir tīpaši tad, kad mēs runāsim par enerģētiku un dzīvsēmniecību. Tāpēc parlamentam un Eiropas Savienībai vajadzētu veicināt, lai Turcija Anklos ratificētu. Paldies, eh, Štukā, kungs, vienu minūti. Tun un Hunšteins, lūdzu. So. Yes, es, eh, vai es pareizi to izrunāju šo jūsu vārdu? Es atvainojos priekšsēdētāji. Es gribētu atgriezties pie diskusijas, ko mēs izvērsām šodien. Šī diskusija par to, bija par to. Es pāriešu uz poļu valodu sakrunātē. Es runāšu par pilsoņu institīvu. Mēs šodien jau dzirdējām diskusiju par šo jautājumu. Un es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls. Komunikācija ir ļoti svarīgs akcent, ak, koncepts, un šodien mēs to esam ignorējuši mūsu diskusijā par Lisbonas uh, par līgumu runājot, mēs pieminam pilsoņu iniciatīvu, uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs mehānisms. Un no Eiropas parlamenta puses mēs pārāk daudz neklāstam par pilsoņu iniciatīvu. Es personīgi esmu runājis ar ļoti daudziem pilsoņiem, un ļoti daudz pilsoņiem es neapzinos, ka tāda pilsoņu iniciatīva pastāv. Tāpēc mums vajadzētu papildināt um, šo iztrūkumu mūsu darbā. Uh, Pilsoņu iniciatīva ir lieliski iespēja, to noteikti ir jāizmanto, un arī tam, tādā veidā mēs varam tuvināt mūs pie pilsoņiem. Tālāk, Korvalov kungs, viena minūte. Kundze. De um novo nu máximo e Ņemot vērā Eurostat piedāvātos datus, ir pieauguši bezdarba rādītāji visā Eiropas Savienībā. Portugāla ir viena no valstīm, kur ir vissmagākā situācija šajā jomā. Ņemot vērā to, ka finanšu tirgos vairs nav likviditātes, tas varētu novest pie uh, bezdarba rādītāju turpmākas pieaugšanas. Kalmanukārt kohēzijas valsts cīnās ar lielām grūtībām. Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošana šeit ir sarežģīta, jo nav pietiekami lielas uh, elastības devas. Tagad norisinās vidusposma pārskats kohēzijas fondu izmantošanai un dalībvalstīm pieprasa pārstrādāt šīs programmas līdztekus ir jādomā par to, kā kohēzijas fonda līdzekļu apgūšanu varētu padarīt vienkāršāku, lai dalību valstīm eh, būtu vienkāršāk eh, tos izmantot. Protams, eh, kohēzijas fonda līdzekļi ir nozīmīgi gan maziem vidējiem uzņēmumiem, kur, kuri var piedāvāt darba vietas jauniem cilvēkiem. Ir jāatbalsta MVU Portugālē, tādā veidā mēs varētu cīnīties pret bezdarba problēmu Portugālē. Paldies, paldies! Tapačkungs, lūdzu. Efharisto antidemokratikus autorit. To baidīgums, paldies priekšsēdētē. Autoritārās valdības arī cenšas ierobežot preses brīvību. Un tas ir ļoti satraucoši konstatēt, ka vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs mēs redzam, kā tiek apdraudēta preses brīvība. Komisija, padomu parlaments zina, ka mums ir gan kriterija, gan standarti šajā jomā, bet vai mēs varam izsekot pārkāpumiem, vai mēs tiešām varam izsekot situācijai, ka šī apraides vai informācijas brīvība netiek, netiek ierobežota, jo ir dažādi subsīdijas, ir dažādi atbalsti, kas tiek sniegt noteiktajā, noteiktām mm, organizācijām. Nevajadzētu manipulēt ar informācijas kanāliem, nedrīkstētu manipulēt un ļaut izteikties tikai uh, E, tā kā patīk valdībai. Ivo Bilets, mūsu kolēģis, jau teica, ka e, vajadzētu organizēt e, tādu tā kā Eiropas Savienības observatoriju, kur mēs varētu sekot audiovizuālajai situācijai, tādā veidā arī garantējot presas brīvību, un arī ombudam vajadzētu pies, piešķirt plašāks pilnvars, lai ombuds arī varētu sekot presas brīvībai. Mēs nevaram mierīgi dzīvot, ja mums ir ierobežam šajā jomā. Paldies, Kalfin kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētā. Komisāra kungs, es runāju tāpēc, ka manis atrauc augstākās izglītības diplomu atzīšana Eiropas Savienībā. Uh, neraugoties uz um, diskusijām, kas ir izvērsts par šo tēmu, tomēr dažās dalībvalstīs joprojām ir šķēršļa atzīšanā, un dažos skatījumos šīs izglītības pakāpes arī netiek atzītas. Es gribu runāt par Bulgāriju. Ja ir universitātes grāds, kas ir iegūts kādā citā dalībvalstī, tad automātiski Bulgārijā nevienmēr tas tiek atzīts. Attiecīgā pakāpes turētājam ir jāizniedz daudz dokumenti, taču šie dokumenti tiek pētīti īpašā komitejā. Ja Tad ir arī laika un um, administratīvās izmaksas, un vēl risks, ka attiecīgais iesniedzējs, pieteicējs arī nesaņem savu diplomu atzīšanu. Un es uzskatu, mm, ka šeit ir pretruna no direktīva 8948. Un ir jāveic visi pasākumi, lai šo situāciju sakārtotu. Tālāk, Kurtis kungs, viena minūte. Priekšsēdētāji kolēģi, es gribētu atbalstīt eh, plūdu upuru ģimenes. Ir īpaši gribu runāt par Kantāpriju, Galīciju, Basku zemi, šiem Spānijas reģioniem, kas ir īpaši cietuši pēc vētrām, pēc lietas gāzēm un pēc plūdiem. Cilvēki strādā ļoti cītīgi, lai sakārtot situāciju. Mums ir civilās aizsardzības spēki un citi spēki, kas eh, darbojas tur, bet sekas ļoti smagas un ir jāstrādā ļoti daudz, lai atgrieztu pie normālā ritma dzīvi šajos reģionos un Eiropas Savienības jaunais solidaritātes fonds varētu būt eh, tāds kā instruments, kas varētu palīdzēt efektīvi reaģēt uz tādām un līdzīgām situācijām. Uh, un ir nepieciešams arī īstenot plūdu direktīvu efektīvi, lai mēs būtu vienmēr gatavi rīkoties šādās situācijās nākotnē. Weber kundze, viena minūte. O kirjus Kačin, Jan Leto. Kačin, kungs, lūdzu. Spoštovani kolegi, v nedeljo 11. julija bo minilo. Kolēģi, svētdien 11. jūlijā būs pagājuši 15 gadi Kopš eh, Sepska Republikas armija Srebrenicas ciematā Bosnijā pastrādāja noziegumu, kas ir lielākais noziegums pēc otrā pasaules kara. Eh, daudz tūkstoši ģimeņi tika dalīti tik sadalīts un ļoti daudz cilvēku tika nogalināti Srebnicā, kā arī reģionā starp Bosniju un Hercegovinu eh, tika nogalināti ļoti daudz cilvēku. Mēs zinām par Srebnicas noziegumu, tas ir nežēlīgs etniskās eh, tīrīšanas gadījums. Te ir, tas ir noziegums pret cilvēci, arī cilvēktiesību tiesa eh, to nosauc par genocīdu 2007. gadā starptautiskā cilvēktiesība tiesa to nosauc par genocīdu. Un šo svētdien Potočanī ciematā netālu no Srebrenicas 800 upuri tiks izņemt ārā no masu kapiem un guldīti kapsētā. Mūžīgā mierā. Eh, šeit gribētu aicināt vēlreiz, ka vainīgos eh, šajā slaktiņā būtu jāsauc pie atbildības. Rosīkungs, vienu minūti. Paldies. Nesen Beļģijas policija ir pastrādājusi nepieņemamu darbu, ielaužoties eh, katoļu Mm, katoļu mm, priestera mītnē, uzlaužot kompjūters, arī izņemot dokumentus. Tika izņemta ļoti svarīga informācija un te tika veikts arī uzbrukums pret diviem kardinālu kapiem, kas tika uh, apbedīti netālu no katedrāles. Tātad um, šie kapi arī tika apgānīti, un tas ir pretrunā ar mūsu humanismu tradīcijām un arī ar mūsu garīgām vērtībām, un tas ir jāzīst, jānosoda jo mēs dzīvojam kontinentā, kur likuma var tiek cienīt, un tāpēc es lūgtu prezidenta kungam, lai jūs nodotu Aštons kundzei mūsu lūgumu, ka ir jāveic steidzīgi pasākumi, lai kaut kādā veidā koriģētu šo situāciju un vērstos arī pret šādiem mežonīgiem pasākumiem, ko veic attiecīgās iestādes no Eiropas Savienības dalībvalsts. Sogokungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es vēlētos runāt par eh, to, kas notiek Centrāla Eiropā. Jāņem vērā, ka mums eh, iestāja Eiropas Savienībā bija liels izaicinājums. Mēs ļoti daudz runājam par ekonomiku, bet es vēlējos jūs uzmanību pievērst kam citam. Centrāla Eiropas valstīs dzīvo ļoti daudz mazākumu tautību pārstāvi. Tie nav cilvēki, kas ir emigrējuši uz šīm valstīm, eh, vai nu, piemēram, kādu vēsturisku apsvērumu dēļ vai citu apsvērumu dēļ. Viņi nevarēja palikt savas valsts robežās. Un Un, protams, valoda jautājums ir jāņem vērā. Tās valsts, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, bieži vien pieņemot uh, likum, uh, lingvistisko likumdošanu, ir daudz devīgākas un liberālākas attiecībā uz šādu veidu likumiem. Bieži vien eh, Eiropas Savienības pilsoņiem ir jācieš no dažādiem ierobežojumiem. Es domāju, ka Eiropas Savienības dalībvalsts varētu visai daudz mācīties no uh, kandidātu valstīm. Mums ir jātiecas pilnīgi vienādi pret visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, viņi, uh, viņiem ir jāizstāv viņu cieņa, neatkarīgi no viņu runātās valodas. Paldies, Jazar Vierkas kungs, lūdzu. Kundze, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Paldies! Vēlējos pievērst jūsu uzmanību eh, veselības aprūpas jautājumiem. Eh, kāda veselības aprūpe ir baudāma Eiropas parlamenta deputātiem, ja viņi atrodas citās valstīs? Šeit ir jābūt ļoti skaidriem un akurātiem notikum, noteikumiem, jo ir cilvēkam ir nepieciešama regulāra medicīniskā palīdzība. Es domāju, mums kaut ko vajadzētu darīt lietas labā. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vēlējos pateikties visiem, kas palīdzēja eh, man, eh, tad, kad man bija veselības problēmas, eh, es saņēma palīdzību slimnīcā Šanhajā. Liels paldies arī kolēģim no Eiropas parlamenta, Klāsas kundzei un visiem pāriem. Paldies! Sikierska kungs, lūdzu. Šanonī paņstvu. Priekšsēdētāji, ekonomikas krīze ļoti daudziem cilvēkiem liek ciest. Vēlos runāt par to, ka ir absolūti nepieciešams rīkoties ļoti konkrēti, lai speciāli aizsargātu tās personas, kas dzīvo nabadzībā, kas ir izslēgtas no sabiedrības aprīts un uh, kas ir jaunieši vai arī padzīvojuši cilvēki. Jo tagad Piemēram, tieši jaunieši visvairāk cieši no bezdarba. Viņiem nav pieredzes, tāpēc viņus neņem darbā un sanāk, ka viņiem nav tad arī perspektīvas dzīvē. E, krīzes pārvarēšanas stratēģija ir izglītība, un tā ir investīcija mūsu pašu attīstībā. Tad, kad ir krīze, tad bieži vien ir mazāk darba vietu, ir mazāk problēma, ma mazāk uh, dažāda veida izglītības iespēja, pat tiek slēgtas universitātes. Uh, un tiek samazināts iespējas iegūt uh, profesionālo izglītību. Manuprāt, ir jārīkojas tieši pretē. Ir jāpalīdz jauniešiem saņemt labāku izglītību. Tāpēc var atbalstu Sidovnečievskas kundze priekšlikumu, viņi ir uzrakstījusi attiecīgo ziņojumu un teikusi, ka ir nepieciešams palielināt līdzekļus izglītībai. O, Paldies, tagad Tarabēlas kungs lūdzu. Que jamais l'Europe de certains politiques n'est plus l'Europe des citoyens. Pourquoi? Parce... Mūsdienās daudz biežāk kā iepriekš mēs runājam par nevalstiskām organizācijām. Mēs runājam par to, ka nav politika saistīta ar pilsoņiem. 9 mili, 2 miljonu cilvēku bija eh, izgājuši ielās, Francijas ielās. Šajās futbola dienās eh, mums tomēr vajadzētu atcerēties par eh, šīm lietām. Mums ir dažādas jautājumi, piemēram, katastrofas, dažādi piesārņošanas jautājumi, un neviens par to neuzstāv satrauc, tāpēc, ka visi ir satraukšies tikai un vienīgi par futbolu, par pasaules kausu. Un te futbola pasaulē ir miljonāri, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par citiem, par pensionāriem, kas domā par savu nākotni, jo šie cilvēki ir mūsu uzmanības centrā, ir tīpaši eh, priekšvēlēšana kampaņas laikā, bet mēs arī aizmirst par šiem prioritāriem. <clears throat> Ο κύριος Ένσιου για ένα λεπτό. Ένσιου, kungs, lūdzu. Mēs, domnule președinte, doresc să exprim condoleanțe. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos paust savu līdzjūtību eh, to upuru ģimenēm, eh, kas ir gājuši bojā plūdos Rumānijā. Es vēlējos paust savu atbalstu visu cietušo ģimenīm. Diemžēl eh, tādēļ, ka Rumānijā nav pietiekami labas infrastruktūras, mums bija grūti izvairīties no plūdu smagajām sekām. Un neskatoties uz to, ka līdzīga pieredze ir gūta arī pagātnē, valdība nedarīja pietiekami daudz. Tas radīja gan milzu materiālus zaudējumus, gan arī parāda līdz cilvēku dzīvības. Uh, Es vēlējos mudināt komisiju izstrādāt priekšlikumu, lai varētu labāk pārvaldīt uh, upes, uh, upju ūdeņu uh, virzību dalībvalstīs, lai varētu izvairīties no turpmākiem plūdiem. Un mums vajadzētu veikt investīcijas tagad, lai izvairītos no tādām traģēdijām nākotnē. Rumānijas uh, pilsoņu vārdā es vēlējos pateikties Francijai, Beļģijai, Igaunijai par ātro reaģēšanu un par civilās aizsardzības sniegšanu šajā situācijā. Paldies, tagad mums tālāk, kungs. Priekšsēdētāji kungs, es vēlējos pievērst jūsu uzmanību uh, tam faktam, kas uh, arī ir satraucis mani un citus kolēģus no apvienotās karalistes. Uh, Eh, mana eh, vēlēšana apgabalā nesen notika milzīgi plūdi, tika izpostīti vairāk mājokļi, tika zaudēts dzīvības, tika izpostīti uzņēmumi. Un eh, Britu valdība, protams, varēja pieprasīt solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu. Un es domāju, ka daudzi, kas varētu šeit palīdzēt, varētu palīdzēt sniedzot 100 miljonu mārciņu atbalstu, bet, diemžēl, Britu valdība nepieprasīja šo palīdzību cilvēki e, šajā apgabalā ir ļoti godīgi pilsoņi, viņi maksā visus nodokļus, un es domāju, ka viņiem būtu arī tiesības gaidīt kaut kādu daļu no savas naudas atpakaļ, sevišķi tādā nelaimes gadījumā. Un tā patiešām ir nelaime, ka leiboristu valdība neko nedarīja lietas labā šajā kontekstā. Paldies! Paldies! Un tagad Matulas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Rumānijā bija lieli plūdi, diemžēl 23 cilvēki ir nomiruši, 18 tūkstoši ir evakuēti un tūkstošiem mājas ir izpostītas. Bet, kas ir vēl sliktāk, plūdi nerimstas. Rumānijas valdība mēģina kaut kādā veidā cīnīties pret šo dabas katastrofu un tāpat tiek aplēsti sagādātie zaudējumi. Mēs vēlētos, eh, lai mums piešķirtu palīdzību no Eiropas solidaritātes fonda. Eh, protams, mums ir jāsaprot, ka šie līdzekļi varētu sekt tikai daļu no atjaunošanas izmaksām, bet tas būtu ļoti spēcīgs signāls tiem Rumānijas pilsoņiem, kas šajos plūdos ir zaudējuši pilnīgi visu dažu minūšu laikā. Palīdzība no Eiropas Savienības Rumāņiem pierādītu, ka Eiropas Savienībā pastāv vienotība un solidaritāte tad, kad krīze visus ir skārus. Tādēļ, dārgie kolēģi, lūdzu izrādiet solidaritāti pret Rumāniju un atbalstiet šādas palīdzības sniegšanu tad, kad Rumānijas valdības iestādes to pieprasīs. Paldies, tagad būs Tināru kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Starp diviem pasaules kariem - Rumānija, Ungārija un Itālija cieta no diktatūrām, tur bija fašistu valdības, kas valstis postīja no iekšpuses. Tagad Itālijā ir masu mēdīju monopols, to vada Silvio Berlusconi, premjerministrs, un Ungārijā valdību atbalsta viena no partijām, kas ir pārstāvēta arī Eiropas parlamentā, un viņi vēlas arī savās ķetnās sagrābt plašsaziņas līdzekļus, izveidot monopolu situāciju. Un, uh, šī eh, pārtīja saka, ka plašsaziņas līdzekļi nodara kaitējumu valsts drošībai. Es vēlējos pateikt, ka Eiropas Savienība ir mm, guvusi mācību no vēstures lapusēm, bet mums vajadzētu vērsties pret šādu necienīgu izturēšanos. Paldies! Paldies, Lukačevskas kundze, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Beļģijas prezidentūra sākās 1. jūlijā, un atšķirībā no iepriekšējām prezidentūram Beļģija nav izveidojusi savu prioritāšu sarakstu, nav izveidojusi programmu un nav pielāgojusi savas darbības, savas darbības mērķus Eiropas Savienības kopējiem prioritātēm. Sanāk tā, ka viņi nepamana Eiropas Savienības problēmas. Jā, protams, Beļģijas valdība ir teikusi, ka viņi ir gatavi Uh, rīkoties, lai pielāgotu normatīvo bāzi um, dabas katastrofu cīņai, un uh, tas ir īpaši svarīgi pēdējā laikā, kad ir bijusi, bijuši tik milzīgi plūdi gan Polijā, gan uh, Čehijā, gan arī citās valstīs. Manuprāt, tagad ir pienācis īstais brīdis, lai rīkotos kopā un rīkoties izšķiroši. Manuprāt, Beļģijas prezidentūras laikā ir jāstrādā ļoti nopietni un jādara tieši tā, kā viņi to ir apsolījuši. Un vēlos jau tagad pateikties visiem tiem, kas ir gatavi palīdzēt plūdos un pēc plūdiem, ne tikai Polijā, bet arī citās valstīs, kas ir cietuši no šī traģiskā notikuma. Paldies! Lielas paldies, lūdzu! Gžiba kungs, jums viena minūte. Ja es ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Vai gžib? Jā, es saprotu, saka Žibkungs, ļoti saržģīt šo vārdu izrunāt, bet manuprāt, jūs tīri labi tiek galā. Priekšsarētāji. 1. jūnijā Krievija ierobežoja gāzes piegādes Baltkrievijai. Un teica, ka viņi ar lielāko prieku samazinās gāzes piegādes vēl, ja vien Baltkrievija nesamaksās vairākus miljonus dolāru. Un tika runāts arī par to, ka šis samazinājums var ietekmēt arī tranzītu uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Eksperti mums teica, ka šādā veidā tiek uh, izdarīts spiediens uz Baltkrieviju, lai tā parakstītu muitas unijas nolīgumu, vai arī lai Baltkrievija piekristu attiecīgā līguma par, parakstīšanai, lai eksports uz Baltkrieviju notiktu saskaņā ar tirgus vidējam cenām, vai arī varbūt šādai veidā tika izdarīts spiediens, lai Baltkrievija pārdotu savus strateģiskos uzņēmumus. Diemžēl Baltkrievija zaudēja uh, savu reputāciju kā tranzīta valsts šajā gadījumā, un tādi projekti, kas South Stream tagad tiek mazliet apdraudēti. Vēlos teikt, ka komisijai ir jāstrādā ļoti nopietni, lai situācija Tādos gadījumos, jā, ir ierobežotas piegādes, lai šī situācija nekādā gadījumā negatīvi neietekmētu Eiropas Savienību. Galā līgums ar Krieviju ir parakstīts. Lielas paldies, lūdzu, Kelamakungs. Šķiet, ka viņš nav atnācis. Tad pēdējais runātājs šodien ir Magienes skundze. Jums ir viena minūte. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Mēlos teikt, ka pozitīvi raugošas komisijas uh, ziņojumu par uh, tirgus uh, uzraudzību, mazumtirdzniecības uzraudzību iekšējā tirgu. Manuprāt, šis ziņojums ir ārkārtīgi labs un svarīgs, un tas ir pirmais solis ceļā uz cārskatāmību šajā sektorā. Pirms nedēļas varējām redzēt konkrētus piemērus tam, ka ir ļoti skaidra situācija tam, ka dažās valstīs ir ļoti zemas lauksaimniecības ražošana, lauksaimniecības produktu cenas. Uh, ir tīpaši manā valstī un arī citās valstīs, un sanāk tā, ka izmaksas, uh, ko maksā pārdevēja, ir ļoti zemas un savukārt pārdod par diezgan lielu cenu. Manuprāt, tā ir tas ļoti nopietns tirgus kropļojums, kas ietekmē gan patērētājs, gan arī ražotājs. Mēs ceram, ka līdz septembrim, 10. septembrim parlaments nāks klāja ar saviem priekšlikumiem, un es ceru, ka nebūs vajadzīgi nekā desmit gadi, lai panāktu godīgu tirgus situāciju gan patērētājiem, gan arī ražotājiem. Lielas paldies, cienījamie kolēģi, tad būsim pabeiguši vienas minūtes runas. Un nākamais darba kārtības jautājums šodien ir Turunenes kundze ziņojums jauniešu piekļuvas darba tirgu un veicināšana un praktikanta stažieru un mācekļu statusu nostiprināšana. Un tagad